La séance est reprise. Atsākam darbu. Atsāksim darbu turpat, kur to beidzām vakar. Un sāksim ar pirmo A sadaļu. Un pēc tam būs speciālie instrumenti pārēj uz EEES, tā kā vienojāmies par to vakar. Ceturtā sadaļa pilotu projekti un sagatavošanas eh, aktivitātes, kā arī citas sadaļas, un beigsim ar maksājumiem. Par 1A kolēģe ir precizējums. Eh, Lūdzu, referents kundze. Paldies. Man tiešām ir komentārs tāds uh, tehnisks uh, komentārs par šo jautājumu. Te ir bijis diezgan daudz dažādu grozījumu, ir mainījušies skaitļi. Un ceturtā rindiņā 09 0303 tur ir uh, Tad mm, saistības eh, pārsniedz eh, komisijas eh, noteikto, tie būs 10 miljoni, un tas ir pielikumā ar kompromisiem. Tātad pozīcija 0903, un tas attiecas uz um, savietojamības infrastruktūras um, investīcijām un mobilitāte Eiropas mērokā. Tātad 0,903, 6 miljonu vietā 10 miljonu. Un es domāju, mēs varam uzreiz pāriet pie balsošanas priekšsēdētāja. C'était donc une, une correction d'une erreur. Paldies, tātad neliels labojums. Uh, nākamais runātājs. Uh, oui, monsieur le président. Jā, paldies, priekšsēdētā kungs. Es eh, jau vakar teicu par vakardienas pēcpusdienas balsojumu, ka mums nav nekādu problēmu, taču šorīt eh, mums ir problēmas par 1A un par 4. Eh, es biju prognozējis, ka būs problēmas, taču gal galā jāteic, ka kolēģi ir ieguldījuši ļoti daudz pūliņu, lai mainītu situāciju, un koordinātori arī no EPP ir um, mainījuši situāciju un koriģējuši šīs problēmas, līdz ar to mūsu iebildumi par um, šiem jautājumiem tiek atcelti. Un paldies vēlreiz kolēģim. Vai cik jauki, ļoti labs dienas sākums. Labi, tātad balsojam par viens. Uh, vispirms par um, pirmo bloku. par um, kredīt jautājumiem, kā to sākotnēji jau piedāvājusi komisija. Detaļas uh, pielikumā viens sadaļā. Un tātad, kas par šo grozījumu? Paldies, kas pret? Četri pret. Pieņemts. Otrais bloks Tātad eh, par kredītiem, kas pārsniedz komisijas paredzēto otrā tabula. Balsojam, kas par. Paldies, kas pret. Četri pret. Pieņemts. Tālāk um, balsojumi, kas vēl nav ietverti kompromisā. Uh, 010201, pirmais grozījums 796. Referencija bilst, kas par. Paldies, kas pret. Paldies, atturas. Neviens neaturas, grozījums noraidīts. 521 eh, referents iebilst. Eh, kas par? Paldies. Eh, pret. Paldies. Atturas. Nav. Grozījums noraidīts. 619 referents iebilst. Kas par? Paldies. Pret Paldies. Atturas. Neredzu. Tātad uh, noraidīts. Nākamais no 202 no 1 um, par. Paldies. Um, pret. Paldies. Atturas. Grozījums noraidīts. 020202. 751 un 4212 um, par. Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Noraidīts. Nu, viens no viens um, grozījums 1018 referencija bilst par. Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Noraidīts. Tāpat rindiņa 759 un um, tātad um, referents iebilst, kas par. Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Nav. Tātad noraidīts. 815 un 4216. Kas um, par? Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Nav. Grozījums noraidīts. 8-2 rindiņā. Uh, Tātad um, ir uh, grozījums, uh, kas, uh, kuru noraida referents, kas to atbalsta. Paldies, kas pret. Paldies, um, atturas nav. Tātad grozījums noraidīts. 080204 rindiņā, kas um, par. Paldies, pret. Paldies atturas noraidīts. 670. Eh, grozījums eh, referencija bilst, kas par. Paldies. Kas pret. Paldies. Noraidīts. Nākamais. Eh, kas par. Kas pret. Paldies. Noraidīts. Nākamais. 666, 874, referenci iebilst, kas par. Paldies, pret. Paldies. Noraidīts. 668 grozījums eh, referents iebilst, kas eh, par paldies eh, pret atturas divi noraidīts. Astoņi divi viens četrtūkstoši divi septiņi deviņi, kas par pret atturas nav noraidīts. Simt piecdesmit septītais grozījums referents iebilst, kas par paldies pret, paldies atturas, neredzu, noraidīts. Tajā pašā rindiņā grozījums 1005 referents atbalsta, kas par paldies. Paldies. Pret. Šķiet noraidīts. Šķiet, ka apstiprināts, bet pārbaudīsim tomēr elektroniski. Vai esat gatavi balsot elektroniski? Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts ar 17 pār 14 pret. Nākamais. 851 4309, kas par. Paldies, kas pret. Paldies, atturas. Nav noraidīts. Nākamais divi grozījumi par vienu tēmu. 853 un ar to kopā esošais grozījums, tātad kas par, paldies, kas pret, paldies, apturas, 3, noraidīts, tajā pašā rindiņā. 825, 422, kas par, paldies, kas pret, Paldies. Atturas divi. Noraidīts. Nākamais 820, 822 un ar to kopēsušies grozījums, kas par paldies pret paldies atturas nav noraidīts. 4032. grozījums referents iebilst kas par. Paldies. Kas pret? Paldies. Atturas. Viens, divi. Noraidīts. Šeit 1211. un to kopā esošais grozījums, kas par. Paldies, kas pret. Paldies. Atturas nav noraidīts. Tie pašā rindiņā. 926. 926. grozījums referents par kas par. Paldies. Kas pret. Atturas. Pieņemts. Tajā pašā indiņā 386. referents par kas par. Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Neredzu. Pieņemts. Pirmais grozījums no 2202 rindiņā. 455 un 4212 kas par. Paldies. Pret. Atturas. Nav. Grozījums noraidīts. 360. grozījums referents par kas par. Paldies. Pret. 3 atturas um, pieņemts. Grozījums 659 um, referents uh, atbalsta, kas par Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. EPP ir viens balsotājs par daudz. Beidzam balsot. Viss kārtībā, viss kārtībā. Te ir matemātika nav kārtībā kādam. Noraidīts 18 eh, pret 16 eh, pār. 660. Referents par kas par kas pret. Paldies. Atturas pieņemts. 4134. Referents iebilst kas par. Paldies. Kas pret. Paldies atturas noraidīts tātad. 04, 03, 01, 03 rindiņa, 361 eh, grozījums eh, referents eh, atbalsta, kas par. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts 17 eh, par 14 eh, pret. No 4 no 3 no 1 no 4 rindiņa, 4 no 4 3 referents iebilst, eh, kas par. Paldies, kas pret. Paldies. Atturas nav tātad noraidīts. 389. grozījums referents atbalsta, kas par. Paldies, kas pret. 3 pret, kas atturas, 2 pieņemts. 4074 referents iebilst, kas par. Pret. Paldies, atturas, neredzu, noraidīts. 04, 03, 01, 05, 4041 grozījums referents iebilst par. Paldies. Pret. Paldies. Atturas nav noraidīts. 04030201, nu, 388 grozījums, referents atbalsta, kas par Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 17, nē, atvainojiet, 17, 17, tātad noraidīts, jā. 407, 3 grozījums referenci iebilst, kas par Paldies. Kas pret? Paldies. Atturas divi. Tā tad noraidīts. No 4, no 3, no 2, no 2, 364. grozījums referents atbalsta. Kas par? Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts 20 um, pār 14 pret 0, 4, 0, 3, 0, 2, 0, 3, 4, 1, 2, 4 grozījums, referents iebilst, kas par. Paldies, kas pret. Paldies, atturas, nav, noraidīts. 365. grozējums referents atbalsta, kas par. Paldies pret. Paldies. Atturas. Pieņemts. 06020101, 472 un 654. Referents iebilst, kas par. Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Neredzam. Noraidīts. 08.02.01, 4054 grozījums, referents iebilstam, kas par. Paldies. Pret. Atturas. Nav. Noraidīts. 08.02.02.0661. Referents iebilst, kas par. Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Noraidīts. 385. Referents atbalsta. Kas par? Paldies. Kas pret? Paldies. Atturas. Divi. Pieņemts. 08, 203, 368. Referents atbalsta. Kas par? Paldies pret. Pieņemts 080201, 815 un 3 un 4273 um, referents uh, iebilst, kas par pret. Paldies, atturas divi noraidīts. Tie pašā rindiņā 392 referents atbalsta, kas par Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 16 pār 15 pret 2 atturas. Tiepaši arī diņā 4340 referents atbalsta, kas par. Paldies pret divi pret, kas atturas, neviens neaturas, divi tomēr atturas, pieņemts. 0,82 un 3,02, 8,16 un 4,274 grozījums, referents um, iebilst, kas par, paldies, pret, paldies, atturas, divi, noraidīts. Um, 08020303 110. grozījums. Un referenta mutiskais grozījums. Un ņemot vērā šo mutisko grozījumu, ja tas tiek pieņemts, tad referents atbalsta. Kas par? Kas pret? Paldies. Neviens neaturas. Tātad um, grozījums ar mutisko grozījumu ir pieņemts. 08, 203, 06, 369 grozījums, referents par, kas par, paldies, kas pret, paldies, atturas, neredzu, apstiprināts. 4399, tajā pašā rindiņā, um, referents atbalsta, par, paldies, pret, divi, neviens neaturas, tā tad apstiprināts. No 8 no 204 rindiņā, 818 un 4276 par to pašu tēmu, referents atbalsta, kas par. Balsosim elektroniski lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 21 eh, pret 12 par. 0831 no divrindiņā 670 grozījums referents iebilst. Kas par? Paldies, pret. Paldies, atturas. Divi. Noraidīts. No 9.3 no 9.4.1.2.8. Referents iebilst, kas par. Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Noraidīts. No 9.3 no 3, 264 referents uh, atbalsta. Kas par? Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Nav pieņemts. 09044055 grozījums referents iebilst, kas par. Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Noraidīts. 10.03.01.669. Referents iebilst. Kas par? Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Noraidīts. 14.03.01, 4.46. Referents iebilst. Kas par? Paldies pret. Paldies. Atturas. Nav. Noraidīts. 14.04.01, 4.131 grozījums. Referents iebilst. Kas par? Kas pret? Paldies. Atturas. Noraidīts. 15.02.01.01 rindiņa, pirmais grozījums 851 un 4309, referents atbalsta, kas par? Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16 pret 15 par. 4, 3, 3, 8. Tajā pašā rindiņā referents atbalstam. Kas par? Paldies. Pret. Paldies. Pieņemts. 15.02.01 no divi rindiņa 853 un 4311 grozījums par vienu to pašu tēmu referents atbalsta šo grozījumu, kas par balsosim elektroniski, sākam balsot, beidzam balsot, 18 pār 15 pret. 15.02.03. 266. grozījums referents atbalsta, kas par. Paldies. Pret. Atturas. Pieņemts. Un tātad. Uh, 15 no 2 no 3, 266 referents atbalsta, mēs jau par to nobalsojām. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Es domāju, gribētu pārbaudīt, ja varētu. 266, kas par? Paldies, pret. Jā, pieņemts. 4. 3129 grozījums referents neatbalsta, kas par pret. Paldies, atturas, noraidīts. 3204 no 301 rindiņa 111 grozījums ar motisko grozījumu, ko referents piedāvā, kas ir identisks tam, ko nu pat jau nobalsojām par kuru pozitīvi. Uh, pieņēmām to. Un tā tad um, ar šādu grozījumu referents atbalsta. Kas par pret? Paldies. Pieņemts. Esam noslēguši šo sadaļu, tātad 1A Un tagad eh, pievērsīsimies eh, nākamajai sadaļai. Speciālie instrumenti. Sur les instruments spéciaux, nous avons des votes. Euh... Par speciāliem instrumentiem mums ir dalīties balsojums. Tātad vispirms eh, 7983. Kas par? Vai kāds vēlējās komentēt šo jautājumu, lūdzu? Uh, oui, monsieur le président. Uh, je, je suis... Jā, priekšsēdētāj kungs, man jāatzīst, ka es esmu pārsteigts. Uh, par to, ka šeit ir paredzēts tik liels finansējuma pieaugums. Ja nemaldos, komisijas projektā ir 25 miljoni, un te mēs esam pārgājuši uz 150 miljoniem. Es esmu pārsteigts par šo ievērojamo pieaugumu. Personiski es uzskatu, ka tas ir pārspīlēti salīdzinājumā ar to, kā mēs iepriekšējos gados esam izmantojuši šos līdzekļus. Es gribētu teikt, ka biju pārsteigts par šo summu, ņemot vērā šo situāciju, un es gribētu zināt komisijas viedokli. Paldies, referents kundze, lūdzu. Nē, lūdzu, komisija, vispirms komisija. Es zinu jūsu viedokli, bet es gribētu zināt komisijas viedokli. Kurš runās komisijas vārdām. Paldies, priekšsēdētā kungs. Komisijas eh, aplēses parādās 2015. Eh, gada budžeta projektām. Un kā jau vakar eh, jums to atgādināju, šīs prognozes ir visnotiek piesardzīgas un pašreizējā stadijā komisija vēlas palikt pie šīm prognozēm. Paldies! kolēģi, vēlos vaicāt, vai šis eh, viedoklis eh, jūs apmierina. Jā, es eh, piekrītu, taču es esmu pārsteigts par šo pieaugumu. Ja mēs vēlamies nākt klajā saprātīgāku risinājumu, tad vajadzētu balsot par grozījumu, kas būtu 50 miljonu apmērā jo tad būtu tikai divkāršots šis kredīts, bet eh, pretējā gadījumā tas būtu seškāršots, ja, ja nemaldos. Tas man šķiet jau nu tomēr pārsteidzīgi. Jā, tas ir ļoti satraucoši. Tas nozīmē to, ka globalizācijai būs vēl daudz briesmīgāka ietekme nekā līdz šim esam to piedzīvojuši. Vārds nākamajai runātājai. I just want, I just want to say to you that we're Mēs gribam tikai atjaunot to, kas iepriekš tur bija, lai nebūtu jāgaida mēnešiem pirms līdzekļi tiek piešķirti. Un tas patiesībā nav nekāds pieaugums, ko mēs lūdzam. Bon, je vous rappelle que nous sommes ici pour vote. Atgādināšu, ka šeit mēs esam sanākuši, lai balsotu, ka debats jau ir noslēgušās. Līdz ar to lūdzu izsakieties par grozījumiem, kas ir iesniegti jūsu rīcībā. 0401 7983 grozījums referents iebilst. Kas par? Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Noraidīts. 4258. Identisks līdz ar to par to nav vērts balsot. 7401 referents atbalsta, kas par. Paldies, pret. Paldies, atturas. 3, 4. Pieņemts. Un 6210 referents saka priekšā, ka grozījums, tātad eh, kolēģis saka priekšā, ka grozījums atkrīt, līdz ar to par to nebalsojam. 13.06.01, 8.479 referents iebilst, kas par 2, 3 par, kas pret. Paldies! Noraidīts. 4002, 42, 7402 grozījums, eh, referents atbalsta. Par, paldies, pret, paldies, neviens neaturas, grozījums pieņemts. Nākamais atkrīt. Un tālāk pievēršamies um, nākamajai sadaļai. Remarks 040401 6210 par paldies pret 5 pret pieņemts. Līdz ar to esam beiguši balsojumu par speciāliem instrumentiem. Tālāk par pārēju no trešās sadaļas uz eh, desmito sadaļu. Vakar lēmām pārcelt balsojumu. Līdz ar to varēsim tagad izteikties par šo jautājumu, vai kāds vēlējies komentēt šo jautājumu. Lūdzu. Paldies. Eh, es gribu tikai paziņot par vakardienu. Eh, ir panākta pilnīga vienošanās un izmaksas, kuras ir attiecināmas tikai eh, attiecībā uz ceļošanu un ēkām un IT. Tās ir pārceltas uz ERD un tad tie ir izdevums, kas saistīta ar personālu. Uh, un atbildība par programmām paliks komisijas ziņā. Tas ir mazliet uh, sarežģīti attiecībā uz ceļojumiem. Mums jāskatās, kur ir atbildība, jo šie kolēģi strādā vietējā līmenī, lai vienkāršotu lietas. Mēs pāriesim no 15. pozīcijas uz 3. Mēs negribam ne, neko samazināt šeit, nekādus līdzekļus. Ja paskatās plānošanu, padome gribēja samazinājumu, bet es nespēju e, sarunāt šo lietu ar kolēģiem. Un mums parlamentā ir jābalso, bet faktiski viss ir atrisināts padomi. Negrib nekādu samazinājumu, bet eh, mēs saliekām kopā administratīvos izdevumus, vienkāršojam tos, lai tos būtu vieglāk uztvert. Kā es teicu, tas neko neimainīs programmu ieviešanā vai personālā. Un tā tad um, Es vēlos vaicāt, kas ir par šo grozījumu, ko referents eh, šobrīd atbalsta. Tātad, kas par? Paldies, kas pret? Neviens neiebilst, neviens neaturas, tātad esam nolēmuši šādi. Pievērsīsimies ceturtajai sadaļai. Sur la rubrique 4, nous avons d'abord. Ceturtajā sadaļā vispirms ir eh, balsojums par grozījumu bloku, kur ir runa par to, ka kredīt līmenis jāatgriež tajā pašā līmenī, kā to komisija norādījusi savā budžeta projektām. Uh, Pielikumā tā ir septītā tabula. Nē, nē, nē, tomēr esmu nedaudz te sajaucis. Un tātad runa ir par summām, kas ir zemākas nekā tās, kuras ir parādījušās komisijas uzsadījumā. Referents atbalsta Kaspar. Je vous remercie, avis contraire. Pret. Jā, ir um, viens pret, tad neviens neaturas grozījums pieņemts. Otrais apakšbloks um, par um, komisijas paredzēto kredītu līmeņa atgriešanu, astotā tabula, referents atbalsta, kas par, paldies, pret, pieci pret, grozījums pieņemts. Trešā, trešais apakšbloks um, par kredītiem, kas būtu augstāk nekā komisijas noteiktajos uzstādījumos um, devītā tabula. Referents um, atbalsta, kas par. Paldies, pret. Paldies. Neviens neaturas grozējums pieņemts. Un tagad balsosim par grozījumiem, kur nav ietverti kompromisā. Četri grozījumi. Un tātad šeit ir eh, četri grozījumi, par kuriem varētu balsot eh, blokā. Par eh, šiem grozījumiem. Tātad Vai esat mieru balsot uh, kopā blokā par šiem grozījumiem? Reference iebilst pret šiem grozījumiem. Kas par? Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Noraidīts. Astoņi septiņi septiņi grozījums. Kas par? Paldies. Pret. Paldies. Neviens neaturas grozījums noraidīts. 2-1-03-01-01 eh, rindiņā 8016 un 490 referents eh, iebilst, kas par, kas pret, atturas, neviens neaturas, grozījums noraidīts. 21 no 701, 540 grozījums, referents iebilst, kas par, pret, Paldies. Atturas. Noraidīts. Divi, trīs no divi no divi rindiņā grozējums. Šeit 973, šeit 248 grozījums, kas par. Paldies, pret. Paldies, atturas, nav neviens, kas atturas, noraidīts. Pievēršamies piezīmēm. Pie, par piezīmēm šķiet varētu balsot kopām. Un šeit ir vesela virkne ar um, grozījumiem, par kuriem mēs uh, varētu balsot uh, kopā. Referents um, atbalsta, kas par, paldies, kas pret Divi. Pieņemti šie grozījumi. Nākamais um, piezīmes um, dalītā bazojumā. Šeit 1137. grozījums, um, kas par neviens pret. Paldies! neviens neaturas, noraidīts. 170. grozījums, um, kas par paldies pret paldies neviens neaturas pieņemts. 374. par atturas pieņemts. Nākamā rindiņa 773. grozījums. Kas par? Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Noraidīts. 877. Kas par? Paldies. Pret. Atturas. Nav. Nu, noraidīts. Nākamā rindiņa. 176. Kas par? Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Divdesmit par vienpadsmit pret trīs atturas um, grozījums pieņemts. Deviņpadsmit 0307 eh, rindiņa 157. Eh, grozījums. Tā kā mēs nu pat eh, apstiprinājām, tad varam balsot par šiem grozījumiem, kas par, kas pret, atturas 2, 3. Um, pieņemts. Nākamā rindiņa. 3024. Kas par? Paldies pret. Paldies. Atturas. Pieņemts. Tagad pievēršamies um, piezīmēm, par kurām jābalso atsevišķi. 345. grozījums eh, referents iebilst, kas par Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Skatāju kļū. Beidzam balsot. 18 pār 16 pret. 333. grozījums um, referents iebilst, uh, kas par paldies, pret, paldies, atturas, noraidīts. Nāk, tajā pašā rindiņā 173. kas par, kas pret, viens pret, atturas, noraidīts Pieņemts. 307. grozījums referents iebilst, kas par. Paldies, kas pret. Atturas. Grozījums pieņemts. Atvainojiet, nē, nē. Noraidīts 307. Atvainojiet. Tālāk nākamie grozījumi, kurus atbalsta reference, kas par, paldies, pret, divi, trīs, neviens neaturas, pieņemts. 378. grozījums, kas par Balsosim elektroniski, lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 pār 14 pret 3 atturas. Četūkstošu 48. grozījums, kas par paldies pret Paldies. Atturas. Noraidīts. 180 un 637 grozījums, kas par paldies, pret, paldies. Neviens neaturas, grozījums noraidīts. 175. Kas par? Paldies. Pret. Trīs pret. Neredzu, ka kāds atturētos neviens, tomēr atturas grozījums pieņemts. 174. grozījums referents atbalsta, kas par? Paldies. Pret. Neredzu, neviens arī neaturas pieņemts. Tajā pašā rindiņā Sešim četrpadsmit un trīsim septiņdesmit deviņi. Kas par? Paldies. Pret. Trīs pret, divi atturas. Grozījums pieņemts. 323. Eh, grozījums, kas par paldies pret 4 pret pieņemts. 4062 uh, eh, referents iebilst, kas par paldies atturas. Divi atturas, noraidīts. Septiņi atturas, vai pārbaudīsim? Jā, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noredīts. 15 pār 15 pret. 4010. grozējums reference par. Kas par? Paldies. Pret. Divi pret. Atturas. Pieņemts. Tajā pašā rindiņā 172. un pārējie grozījumi kopā ar šo, ar mutisko grozījumu, kurā ir teikts, ka ir pieaugums par 300 tūkstošiem eiro vajadzētu svītrot tātad šo. Ja šo svītrojam, tad piedāvāju šādu grozījumu ar referenta piekrišanu, kas par, kas pret. Paldies! Neviens neaturas pieņemts. 447. 4047. Kas par? Neviens. Pieņem, ka daudz balsosit pret. Kas pret? Paldies. Atturas. Neviens neaturas grozījums noraidīts. Esam beiguši balsot par ceturto sadaļu. Un tagad pievērsīsimies pilotprojektiem un eh, sagatavošanas darbībām. Bueno, la única. Paldies! Vienīgā piezīme, kas man ir uh, sakām šajā sakarā, ir tāda, ka, kā jūs zinat, gatavojot uh, tabulu pilotprojektiem un sagatavošanas pasākumiem, esam centušies atrast līdzsveru starp dažādām uh, kategorijām un komitejām, specializētajām komitejām. Tad mums šeit bija ļoti svarīgi man šķiet, ka tas bija visgrūtākais sudoku uzdevums, eh, kādu var iedomāties vismaz budžeta jomā. Es ļoti ceru, ka cilvēki ir apmierināti par iznākumu, un man patiešām ir ļoti žēl, ka nevarēja iestrādāt vairāk pilotu projektu šajos sagatavošanas pasākumos. Visi iesniegtie bija mm, pelnījuši, lai tiktu šeit iekļauti, bet, diemžēl, mums vajadzēja ņemt vērā noteiktos griestus un man, diemžēl, šķiet, ka mēs sarakstam vairāk daudz neko klāt pielikt nevaram. Labi, tad būs tāds vispārīgs globāls balsojums par kompromisu. Nākamārnātāji. Jā, es atvainojos, gribēju konkretizēt dažas lietas. Ņemot vērā balsojuma rezultāts par pārnesēm, ko mēs varēsim uh, kā rezultātā iegūsim vairāk nekā 500 tūkstoši viens A kategorijā. Mēs varam pārnest no trešās kategorijas uz viens A sociālās eh, nodrošināšanas eh, projektus. Šķiet, ka Prātīgāk būtu šos projektus atstāt viens A kategorijā, tur ir zinām ierobežojumi, bet um, tā kā mums tagad izbrīvoja, izbrīvējās šie 500 tūkstoši viens A kategorijā, tad vajadzētu tos atgriezt atpakaļ. Tātad pārnes no trešās uz viens A. Paldies. Cīju. Tātad šis būtu grozījums um, kompromisam. Debrēkungs. Piedošana priekšsēdētā kungs, es īsti labi nesapratu, vai um, um, referents kundze varētu lūdzu atkārtot šo priekšlikumu, jo es uh, neuzmanīgi klausījos. Jā, protams, ņemot vērā to, ka mēs nu pat nobalsojām par trešās sadaļas pāreju uz ārējas darbības dienestu, mums ir 500 uh, tūkstoši A uh, kategorijā. Un tad būtu uh, loģiskāk, loģiskāk riekoties šādi. Vai visi sapratuši? Ja tā, tad pievērsīsimies balsojumam. Tas būs vienots kopīgs balsojums un lūdzu sākam balsot, kas par šo kompromisu. Paldies, kas pret? Divi, seši pret. Pieņemts. Un tagad pievērsīsimies nākamajām sadaļām. Dodu vārdu Homēras kundzei, vai tā varētu lūdzu pirms tam precizēt nedaudz šo jautājumu. Priekšstādātāji pavisam īsi salīdzinājumā ar vakardienu nekas nav mainījies. Pavisam īsi, ņemot vērā to, ka Kas attiecas uz padomes budžetu, mēs atbalstām pozīciju padomē, un mums ir trīs balsojumi par EFDD grozījumiem. Tur ir teikts budž, bet eh, tie eh, nav budžeta komitejas grozījumi, tie ir FDD grozījumi E, grozījumi. Un man vaicāja, kādēļ mēs noraidām budžetu komitejas grozījumus, bet tie nav budžetu komitejas grozījumi, tie ir EFDD grupas grozījumi. Līdz ar to mēs nevaram balsot par uzturēšanas un tīrīšanas pasākumiem. Katrā ziņā šeit izmaiņu nav. Paldies. Pievērsīsimies balsojumam. Pirmais balsojums par šo sākotnējo komisijas versiju ar nelieliem grozījumiem, kas par. Paldies pret. 6. Tā tad uh, atbalstīts. Tagad um, motisks grozējums, uh, ko piedāvājas referents 403. rindiņām. Un um, 101. rindiņā, 403. rindiņā par eh, šo 3 miljonu kredītu piešķiršanu un 101. Eh, par samazinājumu, eh, lai būtu līdzsvars. Kas par? Paldies. Pret. Paldies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 Tagad ir um, grozījuma piedāvājums vēstules formātā, ko tātad esam um, saņēmuši, detaļas uh, jau jums ir zināmas, un referents to atbalsta. Kas par? Paldies, pret. Seši pret. Tad grozījums pieņemts. Tagad dalīties balsojums rindiņā tūkstotis 8019 un ar to kopā esušas 4293, kas par Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Noraidīts. Nākamais um, grozījumi 820 un 4294, kas par. Paldies. Pret. Paldies. Atturas. Noraidīts. 1200 rindiņa. 8021 un ar to kopā esošais grozījums referents iebilst, kas par. Paldies. Pret. Noraidīts. 8022 un 296 referents iebilst, kas par paldies, pret, paldies, atturas, redzu, noraidīts, 2105 rindiņa, 8392 grozījums, atturas, nu, tātad neviens neaturas un noraidīts. Tālāk. Um, nākamais, kas par trīs par, kas pret, atturas, noraidīts 400 rindiņam. 8094. Kas par? Kas pret? Atvainojiet, noraidīts un esam beiguši. Šajā sadaļā tagad pievērsīsimies otrajai sadaļai. 2010. rindiņa. Tātad um, grozījumi, par kuriem balsosim kopumā, kas par jāpiebilst, ka referents vilst, kas tātad ir par, referents tad atbalsta, kas um, par, kas um, pret. Paldies. Noraidīti. Tiesa, ceturtā sadaļa. Tātad eh, par 12 papildu pozīcijām, 12 eh, papildu posteņiem. Referents atbalsta, kas par pret atturas. Paldies. Trīs atturas. Atbalstīts, tātad pieņemts. Um, cerēsim, ka konkurētspēja būs um, optimālā līmenī un lai būtu nodrošināta šī nepieciešamā situācija. Tālāk um, kompromiss B. Deviņi tiesneši tiesā Referents atbalsta. Kas par? Paldies. Kas pret? Kas pret? Tātad um, apstiprināts. Nākamā 14.06.2203 uh, referents atbalsta. Kas par? Paldies, pret. Nav, neviens neaturas, ne, tomēr divi atturas. Grozījums pieņemts. Tālāk sestām sadaļam. Eiropas ekonomisko un sociālītu komiteja. Tātad. Um, Sadarbības nolīgums ar parlamentu ir kompromiss, ir balsojums blokā, referents atbalsta, kas par, paldies, pret, 2, 4, 5, 6, 10, par, tātad esam nobalsojuši apstiprināts. Tālāk pievēršamies referenta priekšlikumam par septīto sadaļu. Vispirms tātad kompromiss balsojums. ko tātad, protams, atbalsta referents, kas par. Paldies. Pret. astoņi šķiet, un tā tad apstiprināts, pieņemts. Un pievēršamies dalītajiem balsojumiem. Vispirms 1004 indiņā 7600 grozījums, ko referents atbalsta, kas par kas par ceļam lūdzu rokas. Paldies! Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Skutēklu. Beidzam balsot. 22 par 12 pret. 264 rindiņā 2503 grūzījums referents par. Kas par? Paldies. Pret. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 par 12 pret. S7, S1 rindiņam, 4036 un 403. 6, tātad abi ir identiski. Referents um, Neatbalsta kas par? Paldies, pret. Atturas. Noraidīts. Tagad pievēršamies eh, desmitajai sadaļai par Eiropas ārējās darbības dienestu. trīs grozījumi. 3.01, 3.03 un 3.04 rindiņām. 2.809 grozījums, 2.810 eh, un 2.811, eh, par kuriem varam balsot kopā. Referents atbalsta kas par? Paldies! Pret! Paldies! atturas, neviens neaturas. Pieņemti šie grozējumi. Esam beiguši balsot uh, par um, šīm sadaļām. Un tagad pievērsīsimies uh, maksājumiem. sur les paiements. D'abord, nous avons. Euh... Maksājumi. Tātad uh, vispirms ir uh, balsojums blokā. Pirmais bloks, um, kurā tātad um, ir vēlme atjaunot uh, sākotnējo komisijas projekta līmeni. Uh, Referents atbalsta šo pieju un tātad balsosim, kas par. Paldies. Pret. Pieci pret. Neviens neaturas. Latpriekungs. Jā, priekšsādātāja kungs. Jā, Pirms otrā un trešā bloka vēlos piebilst, ka pamanījāt, ka pirmajam blokam, pirmais bloks mums nesagādā nekādas problēmas. Mēs esam balsojuši. Taču, ja mēs varētu tiešām pilnībā visu paši izvēlēties, tad eh, šis eh, saistība līmenis nebūtu tik augsts, bet nu, mēs balsojam solidaritātes labad. Taču par pārējiem blokiem es vēlos tomēr eh, izteikt zināmas iebildumus, jo vai tiešām šobrīd šajā situācijā ir nepieciešams izmantot šo contingency margin, nu es uh, vēlos aicināt grupu balsot par trešo bloku, taču es nevaru garantēt to, ka visa grupa tiešām arī sakos manām norādēm. Es eh, aizstāvēšu šīs komitejas eh, panākto vienošanos, taču es nevaru garantēt, eh, ka mūsu grupā tas sasniegs cerētos rezultātus. Paldies! Katrs, protams, var izjust zināmas eh, nērtības, eh, saskaroties ar balsošanas situācijām, taču mums ir ļoti sarežģīts problēmas šeit jārisina par nenomaksātajiem maksājumiem, un tātad mums eh, tuvākajās dienās ar padomu un komisiju ir jāmeklē risinājums. Varbūt, ka mēs tieši balsojot to neradīsim, taču mums ir jāatrod risinājums. Tādēļ ar jūsu atbalstu uh, ceru pilnībā iesaistīties šajā procesā. Otrais bloks. Referents atbalsta kas par? Paldies, kas pret? Septiņi, pieci, nē, tomēr tā tad pieņemts. Trešais bloks mēģinājumi panākt um, daudz uh, augstāku līmeni nekā to paredz komisija referents atbalsta, kas par. Paldies. Pret. Pieci pret. Un tā tad šie trīs bloki ir guvuši atbalstu. Nu, varam teikt, ka tās ir tādas kā ļoti laba saruna pozīcija. Dalītais balsojums nošķiet no 260, 2014 un 2020. Grozījums par to pašu tēmu referents iebilst, kas par. Paldies, pret. Paldies, atturas. Neviens noraidīts. 040261. 2014, 220. Referents iebilst. Kas par? Viens, kas pret? Paldies. Atturas. Neviens neaturas. Noraidīts. No 4062. Divi grozījumi par to pašu tēmu, 204 un 202. Saka priekšsēdētājs, tātad kas par, kas pret, noraidīts. Esam beiguši. Mums bija tā darba kārtība, kas paredzēja, ka strādāsim līdz eh, rītdienas vakaram, taču kolēģi tik labi sagatavojās uh, mūsu balsošanai. Un es arī vēlos uh, sevišķi pateikties uh, mūsu sekretariātam un sekretariāta priekšniecībai, kas ir paveikusi ļoti labu darbu. Es to varu teikt ar tādu patiešām lielu cieņu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Es solu, ka izteikšos īsi, lai mēs varētu um, tagad uh, apskatīties, ko tad esam sabalsojuši. Nu, vispirms gribu apsveikt, apsveikt mūsu komiteju, un es domāju, ka mēs eh, sākām eh, šo ceļu ar ļoti atvērtu sarunu pozīciju attiecībā pret padomi, un mēs esam uzņēmušies lielāku atbildību nekā tikai balsošanu, jo tagad tikai sāksies īstās sarunas par budžetu. Un es ļoti ceru, ka mūsu prioritātes tiks sasniegts, un es esmu pateicīga koordinatoriem un ēnu referentiem, grozījumu bija ļoti daudz, tas bija tiešām sarežģīti un bija grūti varbūt atrast visiem apmierinošu rezultātu, bet, kā es teicu, koordinātori bija gatavi daudz viet piekāpties un izrādīt elastību. Īpaši pateikties sekretariātam jo eh, tas ir paveicis tiešām ārkārtīgi sarežģītu darbu. Mēs mainījām lietas ik pa 15 minūtēm, un man šķiet, ka sekretariātām izdevās mūsu dzīvi padarīt daudz, daudz vieglāku. Liels paldies jums, redzu Moniku un Olgu, un pateicos jums visiem, jo tikai pateicoties jums vispār šis bija iespējams, un es tiešām esmu ļoti priecīga. Paldies! Eh bien, ces votes, euh, ils sont... Nu, šie balsojumi atspoguļoja tiešām ļoti lielu ieguldīto darbu. Un vēlos ļoti pateikties eh, visiem, gan referentiem, gan um, konkrētās sadaļas referentiem, ēnu referentiem un um, visiem pāriem kolēģiem, kā arī sekretariātam, kas ieguldīja ārkārtīgi apjomīgu un ievērojumu darbu, lai sasniegtu šos rezultātus. Tiešām apbrīnojams darbs ir paveikts. Es domāju, ka šī balsojuma rezultāti ir mūs, mums palīdzējuši nonākt tādā visai labā izējas pozīcijā sarunā latiņa ir nostādīta visnotaļ augstu un um, būtu nepieciešams, lai arī pārējie sarunu partneri iesaistītos, lai risinātu šo maksājumu problēmu, kas um, tādu ļoti nepatīkumu iespaidu par Eiropas Savienību, jo maksājumi nonāk pie tiem, kam tie ir nepieciešami, vai tie būtu pētniecības centri uzņēmumi vai citi citas struktūras, kas ir pieteikušās šiem eksāmiem, un šī situācija ir tiešām nepieņemama. Tādēļ mums ir jāroda risinājums. Un tas ir jādara iespējami drīz. Redzēsim, kā situācija ir izcināsies, taču šis balsojums atspoguļo to, cik ļoti steidzama ir šī situācija. Jaunā komisija nevarēs atļauties uh, akceptēt to, ka situācija vismaz šādi. Jārīkojas jau tagad, jau tagad ir saknē jāizskauž šīs problēmas, kas ir ārkārtīgi vitāli svarīgas. Balsojums uh, mūsu latiņu ir pacēlis ļoti augstu, tagad būs jārod kompromiss ar padomi. Es saprotu, ka par mērķi mums nav domstarpību, taču tieši detaļās slēpjas vislielākais izaicinājums un tājās metodēs, kāds izvēlēsimies, lai risinātu šīs problēmas. Ir ieplānota sanāksmē šo pēcpusdienu, bet, nu, varbūt, ka um, vairāk eh, koncentrēsimies uz šiem jautājumiem rīt, kad ir paredzēta uzklausīšana. Un ceturtdien pēcpusdienā, 2. oktobrī, 13.30 ir Žoževs kundze, kas eh, arī dzen ar mums tiksies. Paldies! Vai ir kādi vēl citi jautājumi, par kuriem vēlējāties runāt? Ja ne, tad beidzam darbu un paldies par līdzdalību.